Um, Kolēģi, es domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu. Mums ir paredzēts uh, balsojums uzreiz pēc uh, šī punkta, un tāpēc es negribētu um, mums ierobežot laiku, jo šī prezentācija mums ir ļoti nozīmīga. Tātad Mums ir paredzētā Maikla Oflaertīja prezentācija. Sirsnīgi sveicām Maiklu mūsu vidū. Mums ir ārkārtīgi liels prieks sveikt mūsu vidū Eiropas pamatiesība aģentūras direktoru, kurš mums prezentēs ikdējo darba programmu un prioritātes 2018. gadam. Uh, Vēlreiz norādīšu, ka šī pamatiesība aģentūra ir izveidota, lai nodrošinātu palīdzību un zināšanas attiecībā uz pamatiesībām un Eiropas Savienības tiesībām. Mums tā ir viena no svarīgākajām aģentūrām. Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka mums bija ļoti interesants apmeklējums, viesojāmies pavisam nesen pamatiesību aģentūrā. Uh, Es vēlētos pateikt Maiklam un viņa darbiniekiem par šīs vizītes sagatavošanu. Mēs uh, ieguvām ļoti daudz uh, dažādas informācijas, un esmu pārliecināts, ka Maikls noteikti to šodien arī atkārtos vismaz daļēji. Viens no svarīgākajiem punktiem, ko es uh, noteikti negribētu nepieminēt, ir tas, ka mēs uh, runājām arī par pamatiesības aģentūras sniegto individuālo palīdzību deputātiem. Tas attiecas arī uz dažādiem struktūrāliem un strateģiskiem jautājumiem, kas noteikti parādīsies arī Maikla prezentācijā. Ir arī ļoti daudz dažādu politisku jautājumu, kas ir tikpat nozīmīgi. Es vēlējos arī paziņot, ka esam saņēmuši neatkarīgu um, um, izvērtējumu par aģentūru saskaņā ar 31. pāntu reglamentā, un šīs izvērtējums ir pieejams mājaslapā. Es eh, tagad došu vārdu Maiklam, lai viņš varētu mūs iepazīstināt ar 2018. gada pamatiesību aģentūras eh, darba programmu. Jums ir atvēlēts apmēram 15 minūtes, pēc tam mēs uzdosim jums jautājumus un būs diskusijas. Paldies priekšādātāji! Paldies jums un arī paldies deputātiem par uzaicinājumu. Liels paldies arī par to, ka ieradāties pie mums un pavadījāt pie mums veselu dienu. Tas bija mums ļoti būtiski, jo mēs varējām arī labāk iepazīties ar komitejas prioritātēm, lai varētu tās labāk atbalstīt. Gudāmie deputāti, es neskatos uz 2018. gadu ar ļoti lielu optimismu. Nedomāju, ka situācija būs labāka kā 2017. gadā, kad saskārāmies ar daudziem izaicinājumiem. Mēs rādzām, kā notiek dažādi ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, tāpat arī daudzi vadītāji ļoti daudzās vietās atsakās no sistēmas kā tādas. Tāpat arī mums trūkst mm, pārliecības par to, ka cilvēktiesības mm, sabiedrībai ir ļoti nozīmīgas un ka mm, sabiedrībā būtu ļoti laba izpratne par cilvēktiesībām. Tieši tāpēc mums visiem vajadzētu mm, dot savu ieguldījumu, un mēs gaidām no Eiropas parlamenta, lai tas uzņemtos līdera lomu. Pamatiesība aģentūra turpinās jūs atbalstīt šajā vadības darbā, lai jūs eh, varētu veidot tiesības un politiku pamatiesību stiprināšanai Eiropā. Uh, Tagad runājot par mūsu atbalstu jums un citām institūcijām, valda pieņēma piecu punktu strateģisko plānu pagājušā gada decembrī. Šeit mēs ņemam vērā daudz gadu finanšu plānu, tātad tematisko plānu, kas tiek izveidots institūcijām, un mēs arī ņemam vērā ārējo izvērtējumu, kuru priekšādātājs nu pat pieminēja. Piecu gadu plāns, protams, katru gadu tiek uh, pārveidots ikgadējās darba programmās, un 2018. gada darba programma ietver 45 atsevišķus projektus. Šorīt man atvēlēts tāds laika. Es vēlējos jums īsi pastāstīt par dažiem projektiem, kas komitejai iespējams ir īpaši svarīgi. Pirms sešām nedēļām mēs eh, publiskojām ziņojumu, ko gatavojām veselu gadu, un tur ir runa par pilsonisko sabiedrību, jeb eh, telpu pilsoniskajai sabiedrībai Eiropas Savienībā. Mēs eh, šeit redzam dažādus izaicinājumus visās 28 valstīs, un to veidi ir ļoti dažādi. Mēs arī redzam, ka šī uh, informācija ir būtiska gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Mēs palstījāmies uz mūsu pamatregulu, kas pieprasa, lai mēs cieši sadarbotos ar pilsonsko sabiedrību, un tas nozīmē, ka mums ir jāuzņemas arī horizontāla atbildība par to, lai pārbaudītu, vai uh, pamatiesības patiešām darbojas pilsoniskajā sabiedrībā. Kā jau es minēju, visās 28 valstīs eh, konstatējām, ka notiek eh, dažādi uh, satricinājumi, tāpat arī ir finansiāli izaicinājumi un dažās vietās ir arī lēmumu pieņemšanas problēmas. Dažkārt pat ir apdraudējums gan personām, gan īpašumam. Mēs varējām identificēt arī parāk praksi dažās dalībvalstīs un to noteikti vajadzētu pieminēt. Uh, Ziņojuma noslēgumā ir iekļautas vairākas rekomendācijas, kur ir runa par piekļuvi finansējumam, par mm, mm, rūpēm, kas ir jāiegulda likuma veidošanā, un tāpat arī par to, kā veidot kapacitāti Eiropas Savienībā, lai šīs mm, tendences attiecībā uz izaicinājumiem pilsoniskajā sabiedrībā mm, saruktu. Uh, Mēs turpināsim darbu arī 2018. gadā. Otrais eh, punkts, ko es gribēju pieminēt, ir pētījums par eh, pamatiesību problēmām, kas ir parādījušās attiecībā uz eh, lielmēroga IT sistēmu izmantošanu Eiropas Savienībā. Šeit ir runa par deviņiem likumdošanas failiem, un balstoties uz šo darbu esam jau sagatavojuši trīs juridiskus atzinumus Eiropas parlamentam. Uh, E, kopējie šie projekta rezultāti tiks publiskoti 28. martā. Un e, tagad e, runāšu par dažām pamatiesību problēmām, kas tika identificētas pētījuma laikā pēdējos divos gados. Pirmkārtām, mēs redzam, kā datu subjekti pietiekami labi neapzinās savas tiesības attiecībā uz datiem, kas tiek vākti par viņiem un viņu darbībām. Uh, Tāpat arī mums ir radušās bāžas par datu atbilstību visās sistēmās. Un te ir runa par to, kā kāda kļūda sistēmā var tiešām radīt smagas sekas attiecībās pamatiesībām. Šeit var runāt arī par kādu citu problēmu loku, Te ir runa par uh, datu subjektu tiesībām piekļūt datiem, lai tos uh, koriģētu vai dzēstu. Un tas jo īpaši uh, svarīgi ir pašreizējā kontekstā, jo mums ir jāatcerās, ka jau ievedot datus pirmo reizi var parādīties kļūdas. Tāpat arī mums ir jādomā par šo sistēmu savietojamību. Mēs jau esam publiskojuši atsevišķu ziņojumu, kur mēs runājam par mūsu līdzdalību komisijas augsta līmeņa ekspertu grupā. Uh, Šajā ziņojumā parādās aptuveni tie paši punkti, uz kuriem tikko norādīju, un jo īpaši domājot par sistēmu savietojamību, mums ir uh, jādomā par mērķa ierobežošanu. Mūsu pētījumi šajā jomā ir parādījuši, ka savietojamība nav mm, tikai izaicinājums no cilvēktiesību viedokļa, tā var nodrošināt arī pozitīvus rezultātus, piemēram, attiecībā uz um, pazudušu bērnu atrašanu. Protams, jūs pašlaik arī gatavojat dažādus um, sadarbspējas priekšlikumus, un mēs vēlamies, lai jūs ņemtu vērā arī mūsu teikto savās diskusijās. Tomēr vēlētos norādīt, ka dažus elementus, uh, kas ir iekļauti jūsu priekšlikumos, mēs nepārskatījām, tāpēc, ka par tiem nerunā augsta līmeņa ekspertu grupā, un jo īpaši šeit es gribētu pieminēt uh, Mm, multiplo identitāšu detektoru un kopējo identitāšu glabātuvi. Tāpat arī mēs eh, priecātos, ja Eiropas parlaments pieprasītu juridisko atzinumu no aģentūras attiecībā uz sadarbspēju, un mēs noteikti arī reaģēsim uz šādu pieteikumu. Uh, Es eh, vēlētos arī ieteikt komitejai, ja jūs tas, protams, interesē, mēs eh, labprāt jūs varētu detalizētāk iepazīt ar, iepazīstināt ar mūsu biometriskā pētījuma rezultātiem. Tagad trešais eh, temats - darbs migrācijas hotspotos. Mēs esam ļoti cieši iesaistīti šajā darbā, esam to darījuši jau vairāk kā divus gadus, un tikai pirms pāris nedēļām mēs parakstījām jaunu saprašanās memorandu ar Grieķijas valdību ar mērķi um, paildzināt šo darbu uz vēl vienu gadu. Ko tieši mēs darām? Itālijā mēs esam cieši iesaistīti uh, hotspotu uh, procedūru pārskatīšanā. Mūsu mērķis ir sniegt uh, atbalstu, lai šīs sistēmas vairāk atbilst pamatiesībām, jo īpaši ir runa par bērnu aizsardzību. Tāpat arī mēs sniedzam atbalstu Itālijas valdībai, jo uh, Eh, tā mm, mēģina pārskatīt eh, savu kārtību attiecībā uz aizbildniecību. Ja runa par Grieķiju, tad mūs jo īpaši uztrauc uh, seksuāla vardarbība un vardarbība pret uh, sievietēm. Mēs vēlamies, lai tiktu veicināta kapacitāte šo problēmu risināšanā hotspatos, kas atrodas Grieķijas salās. Jo īpaši mēs Vēlētos norādīt, ka pavisam nesen mm, tika nosvināta divu gadu gada diena mūsu mm, ikmēneša ziņojumiem. Tātad divus gadus ilgi mēs katru mēnesi esam publiskojuši pētījumus par to, kas notiek šajos hotspotos lielākajā daļā no dalību valstīm. Pirms dažām nedēļām mēs publiskojām ziņojumu, kur mēs identificējām piecas jomas, kas visu laiku ir problemātiskas, un tas attiecas uz visām 14 dalībvalstīm, kur mēs veicam šo analīzi. Pirmām kārtām esam konstatējuši, ka dažās vietās ir ļoti liels grūtības piekļūt patvērumu procedūrai, tātad Citiem vārdiem sakot, šī piekļuva ir sliktāka nekā pirms dažiem gadiem, salīdzinām ar citām dalībvalstīm. Otrakārt, tad, kad piekļuve patērējuma procedūrai tiek dota, dažās vietās šī procedūra aizņem pārāk daudz laika, un procedūras kā tādas ir problemātiskas, piemēram, ja runa par apelācijas tiesībām. Treškārt, mēs rādzām, ka uzņemšanas apstākļi, tātad fiziskie apstākļi vēl ar vienu ir problemātiski. Un tas mani ārkārtīgi uztrauc, jo īpaši ņemot vērā, ka tagad ir ziema, mēs šeit runājam par tādām pamatlietām kā jumts virs galvas un apkure. Diemžēl šīs problēmas parādās ļoti daudzās vietās. Ceturtais - bērnu aizsardzība vēl ar vienu ir problemātiska, tieši tāpat kā visu laiku pēdējos divos gados. Un noslēgumā mūs arī uztrauc tas, ka pārāk daudz tiek izmantota migrantu aizturēšana, jo īpaši bērnu aizturēšana migrācijas procedūru laikā. Aizturēšanu vajadzētu izmantot tikai kā pēdējo instanci. Mēs eh, vēlētos arī aicināt deputātus iesaistīties eh, diskusijās tieši par eh, pamatiesību aspektiem migrācijas situācijā. Un eh, mēs varētu vairāk runāt par dažādām problēmām, ne tikai par hotspotiem. Tagad pievērsīšos citām tēmatām - Romu pamatiesības. 2018. gadā ir paredzētas divas lielas publikācijas. Pirmā būs gatava jau aprīlī, projekts jau ir gatavs, un tas būs ziņojums par uh, Uh, pret uh, čigānu tendencēm Eiropas Savienībā no 2011. līdz 2016. gadam. Un, uh, protams, ka mēs šeit balstāmies uz EOMIDijas darbu. Mēs runāsim arī par diskriminācijas tendencēm un citiem, citām problēmām, ar ko ir saskāršies Romi šajā laika periodā. Tāpat arī mēs mēģinam, mēģinam nodrošināt dzimumu līdztiesību mūsu darbā, un septembrī mēs uh, publiskosim uh, Romu un migrantu sieviešu uh, desegregācijas tendenču ziņojumu. Mēs uh, ceram, ka tas būs nozīmīgs ieguldījums tajā, lai mēs varētu iedziļināties Romu sieviešu problēmās salīdzinājumā ar Romu vīriešiem, jo šeit arī parādās ļoti plašas diskriminācijas tendences. Uh, Tagad par plašāku tēmatu, par tiesiskumu. Protams, ka tiesiskuma aizsardzība ir daudz plašāka nekā pamatiesība aizsardzība, un līdz ar to tas pārsniedz arī mūsu aģentūras mandātu, bet pamatiesības, protams, ir arī tiesiskuma pamatā, tas ir pats būtiskākais, lai no, nosargātu tiesiskumu, un mēs turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem. Viens no svarīgākajiem darbiem 2018. gadā būs Eiropas pamatiesību informācijas sistēmas izveide. Tā būs tiešsaistes sistēma, kur visi konstatējumi par dalību valstīm dažkārt arī dažādi ANO vai Eiropas padomas vai Eiropas Savienības atzinumi būs atrodami, meklējot pēc konkrētām kategorijām un pēc valstīm. Mēs ceram, ka tas būs ļoti nozīmīgs informācijas pienesums jūsu darbā. Uh, Tagad eh, runājot par mūsu projektiem. 2018. gads būs gads, eh, kad būs pagājuši divi gadi kopš 2016. gada, tad, kad mums bija pirmais pamatiesību fórums. Un tas nozīmē, ka pienācis laiks organizēt nākamo fórumu, un tas notiks no 25. līdz 27. septembrim Vīnē. Tā būs eh, tāda ļoti plaša iniciatīva, lai mēs varētu runāt par dažādām problēmām, un kura varēs tikties cilvēki, kas parasti nesatiekas, lai mēs varētu domāt par pamatiesību plašāku aizsardzību Eiropas Savienībā. Globālais temats šogad būs piederība, citiem vārdiem runājot, kā mēs varētu visus savest kopā, un tad, kad visi ir kopā, kā panākt, lai mm, pret visiem izturas vienādi, ņemot vērā plašo daudzveidību. Uh, Nu, es domāju, ka tas ierosinās sarunas, kas parasti uh, nenotiek. Tātad mēs varēsim uzklausīt apvienoto nāciju, Eiropas Savienības uh, personības, un mēs uh, uzklausīsim arī plašas cilvēktiesību organizācijas, uzklausīsim ticības pārstāvis, uh, biznesa pasauli, tāpat arī uh, iesaistīsim ļoti daudz jauniešus, un uh, tas viss tiks darīts radošā un iztēles pagātā veidā. Uh, Tāpat arī mēs ceram, ka Lībe komitejas delegācija būs plaši pārstāvēta šajā fórumā. Mēs ceram, ka jūs varēsiet atrast laiku, lai piedalītos šajā pasākumā tieši tādā pašā veidā, kā jūs to darījāt 2016. gadā. Un mēs arī vēlāk runāsim par šī fóruma rezultātiem. Priekšādātāji, tagad es vēlētos īsi pievērsties pamatiesību aģentūras institucionālajiem jautājumiem. Kā jau jūs pieminējāt, Mēs pēcām eh, eh, otro ārējo izvērtējumu par mūsu aģentūru, kur tika skatītas piecas jomas - atbilstība, efektivitāte, pievienotā vērtība, koordinācija un uh, liederīgums. Es ar lielu prieku varu jums ziņot, ka izvērtējumā aģentūrai tika piešķirtas labas atzīmes visās šajās jomās. Pēc izvērtējuma tika sniegtas vairākas rekomendācijas, kā mēs varētu uzlabot eh, savu darbu, un valde šīs rekomendācijas izskatīja decembrī. Um, es vēlētos eh, jums pastāstīt par rekomendācijām, kuras valde ir apstiprinājusi, un šeit man ir tikai trīs piemēri, bet neviens no tiem nebūs jums kaut kas jauns. Pirmkārtām, vajadzētu atcerēties, ka aģentūrai vēl ar vienu nav vajadzīgo pilnvaru, lai tā varētu brīvi rīkoties um, policijas un tieslietu sadarbības jomā krimināla lietās. Šeit mēs vēlētos lūgt komitējai piešķirt uh, mūsu aģentūrai uh, pilnvarojumu strādāt šajā jomā. Otrām kārtām valde rekomendē, ka mums ir vajadzīgs arī pilnvaras gatavot atzinumus par Eiropas Savienības likuma projektiem, un to mēs mums vajadzētu darīt pēc mūsu pašu iniciatīvas. Kā jau es norādīju iepriekš, mēs šādus atzinumus varam, varam gatavot tikai pēc institūciju lūguma, un parasti šī institūcija ir parlaments. Pēdējais. Valda arī norādīja, ka mums trūkst resursu. Mēs nevaram uh, izpildīt visus mūsu mērķus ar pieticīgiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Priekšsēdētāja noslēgumā gribētu atgādināt, ka um, komitejai pašlaik ir konsultācija procedūra attiecībā uz mūsu zinātnisko komiteju. Šis jautājums mums ir ļoti būtisks. Neatkarīga zinātniska komiteja ir viena no mūsu aģentūras paraugu praksēm. Tas uh, ļauj mums nodrošināt uh, to, ka pētījuma rezultāti ir ļoti kvalitatīvi. Tas uh, ļautu mums izdarīt um, pareizo izvēli arī valdē. Pavisam drīz sāksies Austrijas prezidentūra, un es domāju, ka tas dos jums iespēju viesoties Vīnē. Es vēlētos izteikt ielūgumu visiem komitejas deputātiem paviesoties aģentūrā. Mēs eh, līdz ar to varēsim jūs eh, iepazīstināt eh, labāk ar mūsu darbu. Paldies, liels paldies, Maikl. Es vēlējos šeit izcelt vairākus punktus. Pirmkārtām, protams, mēs piedalīsimies šajā fórumā. Liels paldies par ielūgumu! Bet gribēju vēl uzsvērt m, mm, vairākas lietas. Mēs nesen viesojāmies Vīnē. Tikāmies arī ar valdi, tikāmies ar direktoru un darbiniekiem. Mums bija arī ļoti intensīvas diskusijas. Vērē, vēlējos vēl norādīt uz uh, vairākiem punktiem. Jūs mēģinat uh, paplašināt uh, savu darbību, un iespējams, ka kolēģiem šeit būs komentāri, tātad. Tā, Uh, pašiniciatīvas atzinumi, jūs runājāt arī par resursiem un uh, policijas un uh, tiesu sadarbība krimināllietās. Šo visu mēs esam piefiksējuši, un, kā jau es norādīju, mēs uh, runāsim par to komitejā, un jūs arī nu par to visu pieminējāt. Jūs aptverat ārkārtīgi lielu un izaicinājumiem bagātu jomu politikā, bet es gribētu mazliet parunāt arī par praktisko pusi. Uh, Jūs gatavojat ārkārtīgi daudz ziņojumu, un tas ir eh, redzams. Kolēģi, kas ir viesojušies Vīnē, noteikti uh, zina, cik augstā akadēmiskā līmenī šis darbs tiek veikts. Tāpat arī atsevišķi deputāti var lūgt palīdzību pamatiesību aģentūrai. Ļoti bieži iespējams eh, tas netiek plaši publiskots. Tātad visi var lūgt padomu aģentūrai. Tas ir izšķiroši svarīgi, jo aģentūra darbojas eh, mūsdienās ļoti nozīmīgā jomā, un tieši tāpēc eh, individuāli kontakti ar eh, referentiem un citiem cilvēkiem ir ļoti būtiski. Labi, tad sāksim diskusijas. Pirmā izteiksies Katrīna Činičī. Grazie, grazie, prezidente. <clears throat> Gra Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī Flahartī kungam par viņa prezentāciju. Prezentācija bija ļoti plaša, visaptveroša un skāra izaicinājumus, kas uh, uz mums attiecas uh, cilvēktiesību kontekstā, mm, īpaši 2018. gadā. Lielas paldies aģentūrai par palīdzību mūsu darbam, bet uh, izaicinājumi mums uh, joprojām paliek. Um, runa ir par migrāciju, terorismu un tā tālāk. Turklāt apdraudējumi, uh, kas izriet no internetu lietošanas un arī nepilngadīgo aizsardzība. Tas ir īpaši svarīgi šajā kontekstā. Internets, sociālajiem mediju, ko izmanto jaunieši. Uh, aizvien agrāk. Protams, ir eh, ļoti laba izdevība zināšanu paplašināšanai un tā tālāk, bet eh, te var runāt arī par eh, seksuālo uzmākšanos, proselitismu, radikalizāciju un um, teroristu aktivitātēm. Tā kā man interesē, kā mēs varam šos riskus ierobežot tieši šajā kontekstā un kā parlaments var jums palīdzēt, lai pasargātu īpaši nepilngadīgos. Jūs gan pieminējāt ļoti daudzus aspektus. Tad jūs pieminējāt arī nepilngadīgo aizturēšanu. kas mums vienkārši jānoraida, ko mēs nekad nedrīkstam pieņemt. Uh, Mm, parlamentam pagājušā gada tieši bija organizēts uh, pasākums uh, par nepilngadīgo tiesībām, un tur runa tieši bija par nepilngadīgo aizturēšanu. Lai nekad vairs neatkārtoto situācijā, kad nepilngadīgie migranti tiek aizturēti. Nepilngadīgo aizsardzība tā tad mums ir ārkārtīgi svarīga, un man interesē jūsu pozīcija. Ko jūs varat teikt par Eirodak pārskatīšanu? Jūs, eh, tas ir runa šobrīd ir par iespēju identificēt eh, nepavadītos nepilngadīgos. Protams, viņus pasargājot tāpat laikām Par tekstu vēl strīdas un uh, pirkstu nospiedumu paņemšanas uh, vecumu tagad uh, samazina līdz 16 gadiem. Un tur var būt dažādas iespējas paņemt pirkstu nospiedumus. Piespiedu kārtā to arī var izdarīt, teiksim, 17 gadīgam bērnam. Uh, Te, tur tiešām daudz uh, opciju, par kurām tiek runāts. Man interesē jūsu viedoklis. Un tad, protams, arī šis uh, spiediens, uh, kas ir vērojams gan iekšēji, gan ārēji, un, protams, saistīts arī ar terorismu. Terorista apdraudējums kas eh, skar daudzas valstis, dažās valstīs ir eh, novedis pie noteiktu iedzīvotāju grupu diskriminācijas, konkrēti runājot par musulmaņiem, ar visām no tā izrietošajām sakām. Un cēlonis tieši ir šis spiediens sabiedrībā. Līdz ar to šīs kopienas var tikt uh, radikalizētas vēl vairāk. Jo, ja cilvēki jūtas izstumti, nepieņemti, ja viņus neintegrē, tad uh, pavaras durvis šai radikalizācijai. Tātad vēlreiz paldies jums par prezentāciju. Paldies. Un nākamais runātais. Bonīkungs. Paldies priekšsēdētājiem un paldies uh, viesim par prezentāciju, ka pastāstījāt par uh, 2018. gada prioritātēm. Nav viegli to visu organizēt, pārvaldīt, uh, kontrolēt, uh, runājot par tik svarīgiem tematiem, kas ir tiešām ļoti relevanti Eiropas Savienībā, hotspot, migranti, šī kustība pret um, romiem. Uh, kas eh, attīstot to tālāk eh, mūs noved arī līdz antisemītismam, kas arī tad īsta problēma daudzās Eiropas valstīs un runājot par um, tiesiskumu. Tas ir svarīgi ne tikai tieslietu sistēmu kontekstā, Polijā, piemēram, bet eh, arī runājot par to, ko šīs reformas, ko šīs attīstības dod uh, cilvēkiem par konkrētiem rezultātiem. Te mums jāveic ļoti rūpīgs monitorings. Un paldies uh, vēlreiz jums um, par ziņojumiem, un tiešām tur varētu pievērst vairāk uzmanības digitālām lietām, datu subjektiem, datu precizitātei, iespējai koriģēt vai dzēst konkrētus datus. Māja beigās mēs sāksim pilnu īstenošanu GDPR, tātad um, datu aizsardzības um, regulai, un uh, es domāju, ka šis brīdis būs uh, izšķirīgs. Ja tā mēs arī runāsim ar uh, plašāku sabiedrību par to, kā pasargāt cilvēku privātumu un ierobežot šo privāto datu lietošanu. Tā kā jūsu ziņojums mums ļoti palīdzēs. Un nākamais jautājums ir eh, par izaicinājumiem pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Liels paldies par šo ziņojumu. Izcēlas kvalitātes darbs tas ir. Un te mēs varam pievērsties ļoti daudziem jautājumiem, kas eh, tiek aplaukoti šajā ziņojumā. Nu, ierosinājums jums un Klodam Aģentūra prezentējusi deviņus uh, atzinumus un principā rekomendācijas tas ir pēc būtības, un mums ik pa laikam jāatgriežas pie šīm rekomendācijām. Ne tikai, lai mums būtu šie ziņojumi, šie ziņojumi, bet arī, lai varētu rēģēt uz šiem ieteikumiem. Viens no jautājumiem skara pilsoniskās sabiedrības organizāciju neatkarīga finansēšana. Un mēs to celsim, gatavojot rezolūciju par to, kā neatkarīgā veidā nofinansēt šīs organizācijas, kas notarbojas ar demokrātijas stiprināšanu, tiesiskuma veicināšanu mm, un kas ir aktīvas uh, visās Eiropas valstīs. Jā, Bonīkungs. Uh, pieminēja jūsu ziņojumus. Ziņojuma saturs mums tiešām ļoti, ļoti noder, bet kā mēs tos izmantojam tālāk, ir cits jautājums. Mums vajadzētu to darīt efektīvāk, jo saturs tiešām ir ārkārtīgi izmantojams. Atzinums par Eurodaku, piemēram, kā pārvaldīt um, FRA resursus uh, visefektīvākajā veidā. Uh, Džiraku kungs nākamais. Paldies priekšsādātājiem. Es paturpināšu jūsu domu par to, ka šobrīd piedzīvojam pilsoniskās sabiedrības eh, krīzi Eiropā, tāpēc jūsu organizācijas darbs ir tik svarīgs. Rumānijā, piemēram, Liela iedzīvotāju daļa pieprasījusi referendumu, lai grozītu Rumānijas eh, konstitūciju, proti, eh, lai grozītu ģimenes definīciju, kas eh, tā ir, kā, tātad šī brīža definīciju konstitūcijā. Un šī sabiedriskā iniciatīva saskārusies ar ļoti negatīvu reakciju. valdošajās apritēs, un, bet mums, mēs nevaram to tā pieļaut. Mēs nevaram mm, šādi apspiest uh, sabiedrības uh, vēlmes, taču runa ir par vienlīdzību un iniciatīvas tiesībām. Izskatot sabiedriskas um, iniciatīvas manā valstī, uh, nu, tur divas reizes tika iesniegti uh, lūgumraksti par uh, tiesībām uz abortu, un katru reizi uh, šīs iniciatīvas tika apturētas. Un es eh, esmu brīnījies, kāpēc tas tā notiek. Kāpēc valdība mm, tā rēģējusi toreiz? Eh, valdība izvēlējās pārstāvēt eh, parlamentu, Eiropas parlamenta viedokli, nevis pašu pilsoņu viedokli. Un nu, tagad mums ir 900 tūkstoši pilsoņu, kas atkārtot iesnieguši iniciatīvu par uh, abortu aizliegumu. Un lūk, tas, kas notiek, notiek um, tas, ka šo iniciatīvu uzskata par apdraudējumu konsolidētai demokrātijai. Un abos gadījumos Runa ir par ģimenes tiesību aizsardzību un dzīvības tiesību aizsardzību, kas tomēr parlamentā arī tiek pārstāvēts. Nu, te, tur arī nav Eiropas Savienības kompetences, tā ir dalībvalstu kompetence, bet praksē šīs tiesības netiek atbalstītas. pat ja šī ir sabiedriskā iniciatīva. Līdz ar to, direktor kungs, būtu ļoti labi, ja jūsu aģentūra pievērstos šādai problemātikai un izmantotu savu ietekmi. Lai tas vairs neatkārtotos. Un ir cilvēki, kas uzsāk uh, šīs iniciatīvas un kas uh, nemaz nedarbos parlamentā. Vai varam šeit rēģināties ar jūsu atbalstu? Nākamā runātāja - Žulī kundze. Paldies priekšsēdātājiem. Un uh, atvainojiet, Sargentīnī kundze. Uh, Paldies jums par prezentāciju un par iniciatīvu, it īpaši datāsardzības regulas kontekstam, tātad datu subjekti, tātad es, jūs, visi pilsoņi, vai viņi apzinās savas tiesības, tad arī datu precizitāte sistēmā, vai tā ir atbilstoša. Jautājumi ļoti labi un ļoti noderīgi. Bet vai mēs. Uh, Eh, varēsim šos šķēršļus pārvarēt ar eh, GDPR īstenošanu. Es ceru, ka te jūs veiksiet labu monitoringu. Un tīpaši šīs, eh, šī informētība par mūsu tiesībām, tur gan jāpanāk uzlabojumi. Papildināšu jūsu teikto par pamattiesību fórumu. Daudzas eh, dalību valstīs identitātes politika gūst virsroku. Manā valstī šķiet eh, ideja tāda, ka jums var būt tikai viena identitāte - nacionālā identitāte. Bet mēs dzīvojam globalizētā pasaulē. Eiropas Savienība kļūst aizvien integrētāka, mm, cilvēkiem vairāku valstu piedrības, Cilvēkam var būt eh, vairākas identitātes, eh, kas eh, varbūt nemaz nav saistītas ar valsti, bet drīzāk ar dzīmumu vai seksuālu orientāciju. Un es vēlētos tā tad um, apgāst šo tēzi, kas tagad dzīvi iesakņojusies um, mūsu valstīs, uh, kas balstās uz šis lojalitātes uh, principu, kas tomēr ir tāds diezgan šaurs princips. Tad eh, jūs runājāt par um, informatīvās sistēmas uh, palaišanu, tā ir kāda beta versija, ar kuru mēs varam iepazīties, uh, jo agrāk bija problēma ar uh, meklēšanas serveriem, nevarēja izvēlēties specifiskas valstis. Un tagad jūs sakāt, ka tas tā ir izlabots, vismaz tā es sapratu, un ka tur iekļautas arī citas struktūras, iekļaujot ANO. Uh, Tas mums ļoti palīdzētu, un es runāju konkrēti par sevi, un, teiksim, Ungārijas kontekstā, un nu, noteikti palīdzētu arī turpmākajā darbā. Tā tad vai pastāv beta versija, ar ko varam iepazīties. Un nākamais punkts. Tagad uh, ri, tiek risināta diskusija par daudzgadu finanšu schēmu, nākamo schēmu. Uh, Jūs runājot par jūsu prioritātēm, pieminējāt, ka pastāv finanšu deficīts, resursu deficīts. Bet tieši mūsu diskusijā par DFS izskan jautājums, vai pamatiesības eh, saņem pietiekamu finansējumu. Vai jūs vēlaties piedalīties šajā diskusijā un kādā veidā? Paldies, kolēģi. Vēl divi kolēģi pieteikušies. Un tad mums jādod meklam uh, laiks atbildēm, un, un tad jau mē, būs jau arī desmit. Uh, mums jā, jāiet tālāk uh, saskaņā darba kārtību. Tātad palīdziet man šeit ievērot grafiku. Cecīla ir nākamā. Paldies, Klot. Un paldies direktorkungam par prezentāciju. Man eh, direktoram būs konkrēts jautājums, bet sākumā vēlos eh, viņu apsveikt. Ar ziņojuma sagatavošanu laika posmam 2018-2020, kas bija ļoti informatīvs. Tēmas, kas eh, mani skar patvērumu meklētāji, migranti, rasisma apkarošana. Uh, diskrimi migrantu diskriminācija, tad tam visam nepieciešama tāda vienota pieeja, lai atrisinātu visas šīs problēmas. Mēs runājam arī par masu fenomēniem, kā piemēram migrācija. To arī nevajadzētu ignorēt. Un nākamais uh, komentārs. Itālijā pirms pāris dienām cilvēki devās uh, kād, kādi cilvēki devās ielās un sāka šaut apkārt, lai mm, savainotu noslēpkavotu pēc iespējas ātrāk melnādaino. Un tas nav tāds izolēts atgadījums. Itālijā aizvien biežāk runā par uh, baltādaino rases uh, izdzīvošanu, izskan līdzīgi slogani. Uh, Tā kā te vajadzētu uh, parlamentam celt jautājumu par uh, afroamerikāņu situāciju, uh, līdzīgi romiem un uh, ebrejiem. Es vēlos, lai jūs atzītu, ka afroamerikāņi arī tiek diskriminēti, un tas ir tāds neliels incidents, bet uh, uh, tas nav iedomājams, kā cilvēks vienkārši var šaut sev apkārt, uh, cerot nogalināt uh, citus cilvēkus. Nu, kopš tā laika bija de demonstrācijas Itālijā, bet uh, afrofobijas apkarošana ir kļuvusi par uh, atsevišķu tēmu. Un te runa nav tikai par diskrimināciju, tā, tas ir tāds naids. Naids pret uh, melnādainiem, pret afroamerikāņiem. Un šīs rasisma formas atzīšana nozīmētu. To ka tagad strateģiski varā, varētu vērsties pie darba, gatavot rīcības plānus, veikt darbu dalību valstīs, un jūsu ieguldījums varētu būt nozīmīgs, ievācot informāciju, piemēram, piedāvājot um, vairākas iniciatīvas varbūt komisijai, jo šī ir um, nepieņēmama diskriminācijas forma. Es, protams, arī atbalstu visu, ko jūs teicāt par cilvēku tiesībām un demokrātijas veicināšanu. Jā, paldies, Cecīlija. Un tad ceru, ka Maikls tev atbildēs par uh, šo afrofobiju. Un Āna uh, Gomeša tagad. Jā, paldies, es uh, pilnībā atbalstu um, Cecīlijas Kienges teikto par um, afrofobiju. Īpaši ņemot vērā um, šo uh, terora aktu Mačerātā, Itālijā. Un, protams, situācija var vēl pasliktināties. Nākamais paldies jums par ziņojumu, kas ir ļoti detalizēts. Nu, jūs teicāt, aģentūrai nav resursu, lai to visu darītu, bet neskatoties uz to, jūs lieliski tiekat galām Labi, ka pastāstījāt par jūsu bažām sakarā migrāciju, ne tikai eh, sakarā jūsu darbu hotspotos, bet eh, runājot par migrāciju visumā, par eh, to, cik sarežģītas ir procedūras patvērumu meklētājiem. Pagājušā nedēļa es biju Irānā ar ārlietu delegāciju un šī parlamenta, un, godīgi sakot, man bija kauns jo mēs bieži runājam um, uh, par Irānu ļoti negatīvi. Un Irānā ir 80 miljoni iedzīvotāji, tā kā Vācijā, un vairāk par 3 miljoniem bēgļu. Es paskatījos, ko viņi visu dara. Sagādā šiem cilvēkiem uzturēšanās atļaujas, darba atļaujas, izglītot cilvēkus, ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, lielākoties šie bēgļi ir no Afganistānas un tā tālāk. Un man bija jākautrējas par Eiropas Savienību, salīdzinot to, ko darām mēs un ko dara viņi. Un tagad uh, ministra prezidents Orbāns atkal izteicās pret migrāciju. Nu, tas tiešām izklausās absurdi. Arī viņa attieksme bija diezgan absurda. Un, nu, labi, jūs tagad runājat uh, lielākoties par Eiropas Savienību, bet mums ir atbildība, un uh, dažas dalība valstis uh, to pārlieku citu valstu pleciem, piemēram, Lībija. Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem maksā un cer, ka ar šo naudu cilvēki tieks izglītoti, bēgļi tieks izglītoti, bet uh, īstenībā šo naudu tiek finansēta šo pašu bēgļu spīdzināšana, cilvēku uh, spīdzināšana, kas uh, cenšas uh, nokļūt Eiropā. Nu, man interesē, vai notiek, piemēram, to pašu izglītotāju apmācība uz vietas, ko jūs darāt šajā kontekstā. Un tad arī varbūt var kaut ko Uh, pamainīt uh, pilnvaru sadalījumā tiecībā uz uh, tieslietu iestāžu un policijas iestāžu sadarbību. Tur viena valsts, kas izcēlusies vienkārši nepieņemamu situāciju, ka žurnālisti noslepkavoja, un tā ir Malta. Un tur gan ir grūtības policijas iestāžu, tieslietu iestāžu sadarbībām. Un šeit jūsu aģentūras ieguldījums būtu īpaši vērtīgs. Paldies, Anna, un tagad dosim vārdu Maiklam dažām atbildēm. Paldies, un Liels paldies komitejas eh, deputātiem par šiem ļoti konkrētiem jautājumiem. Keničī kundze, jūs uzdevāt virkni jautājumu. Uh, par bērniem un internetu un uh, vispārīgāk uh, par to, kā mēs uzraugām cilvēktiesību ievērošanu internetā. Var pateikt, ka šogad uh, aģentūra uzkā, uzsāks jaunu projektu par cilvēktiesībām un algoritmiem, Un pirms mēs nopietni ķersimies klāt šiem jautājumiem, mums ir eh, jātiek galā ar šo te tehnisko pusi. Tātad mēs skatīsim algoritmus, eh, um, blockchain tehnoloģijas, cilvēktiesības šajā kontekstā, un mēs eh, arī noslēgsim projektu par mēdīju zinātību um, gan attiecībā uz bērniem, gan uz pieaugošajiem, lai viņi labāk varētu saprast uh, to, ko viņi redz internetā. Kas attiecas uz uh, rūpēšanos par uh, nepilngadīgiem Eirodā kontekstā, es varu atgādināt, ka uh, aģentūra tieši par šo tēmātu sniedz atzinumu parlamentam jau 2016. gada 22. decembrī, un šajā atzinumā mēs ļoti apzināti izgājām cauri visiem Eirodak priekšlikumiem, vērtējot tos no cilvēktiesību viedokļa, jo īpaši attiecībā uz bērniem. Uh, un jo īpaši pievērsāmies eh, varas eh, pielietošanas aizliekšanai, runājot par bērnu pirkstu nospiedumu ņoņemšanu. Tas attiecas uz eh, pretterorisma aktivitātēm un diskriminācijas samazināšanu pret musulmaņiem, un es arī šeit gribētu pievienot um, Kjangas kundzes jautājumu par afroamerikāņu diskriminācijas apkarošanu. Uh, Es gribētu minēt to, ka mēs šogad palaidīsim uh, instrumentu, lai nodrošinātu to, ka policijas profilēšana atbilst uh, pamatiesībām. Tas būs instruments, kas ņems vērā arī digitālo um, attīstību un um, to mūsdienās dara uh, aparāts un nevis cilvēku šo profilēšanu. Tagad par Bonīkungu jautājumiem. Mēs uzsākam ziņojumu par uh, Eh, tātad es atvainojos jaunu aptauju par pret eh, antisemītismu, tātad, un eh, rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī un tas jums palīdzēs labāk izprat tā, to situāciju, kāda ir antisemītismu jomā Eiropas Savienībā. Bonīkungs jautā, vai mēs ņemam vērā ietekmus pilsoņiem runājot par uh, tiesiskumu situāciju dalībvalstīs. Jā, un uh, tiešām šī pamatiesība informācijas sistēma uh, ziņos, ko uh, iestādes saka par šiem jautājumiem, un to varēs izmantot. To jūs arī varēsiet izmantot. Mēs atbalstām Bonīkonga ieteikumu par to, ka parlaments varētu pārskatīt mūsu ieteikumus attiecībā uz pilsoniskā sabiedrību, uh, um, arī vēlāk, un mēs labprāt piedalītos šādā pasākumā, un arī komisijas iniciatīvas te tiks iesaistītas, piemēram, runājot par finansējumu. Jureka kungs, paldies par jūsu novērojumiem. Viss, ko te varu teikt, ir tas, ka ģimenes un reproduktīvās veselības jautājumi, ka, piemēram, aborts nav Eiropas Savienības kompetencijā, līdz ar to mēs pie šiem jautājumiem nestrādājam. Sargantīnī kundze. Kas attiecas uz kļūdām, kas tiek um, pieļauts biometrijas jomā, mūsu ziņojumā, ko publicēsim aprīlī, um, mēs sakām, ka te nav kļūdas uh, Uh, likumdošanā, bet tiek uh, kļūdaini piemērotas normas, un to mēs nevaram uh, novērst, bet pret to visu laiku ir jācīnās. Mēs publicēsim rokas grāmatu šajā jomā strādājošajiem par datu aizsardzību GDPR kontekstā, un tas tiks publicēts maijā un saskatīs ar stāšanos spēkā. Jā, par piederību um, par šo fórumu, tur ir jābūt uzsveram uz daudzveidību. Par uh, resursu trūkumu jautājumu, jā, mēs uh, sniegsim parlamentu deputātiem specifisku analīzi un ieteikums par to, kā varētu labāk atbalstīt pamatiesības ar Eiropas budžeta starpniecību Kjangas kundze. Es ar prieku varu jūs informēt, ka 28. novembrī mēs publicēsim ziņojumu uh, kas balstās uz EU maidas aptauju par to, kāda ir situācija melnādājumiem Eiropas Savienībā, un jo īpaši pievērsīsimies Zemsahāras Āfrikāņu un viņu pēcteču situācijai. Um, un uh, vispirms, visbeidzot, mis, Gomesas kundze, mēs esam ierobežoti uh, tādējādi, ka mēs nevaram skatīties ārpus Eiropas Savienības, bet mēs to darījām uh, Eh, biometrijas ziņojumā, jo mēs raudzījāmies uz to, kas notiek Eiropas Savienības vēstniecībās, jo tieši tur tiek vākti šie dati eh, šajās plašajās sistēmās, un mēs eh, ziņojām arī jums par drošo atgriešanās valstu sārakstu, bet tas, ko jūs minējāt, šis darbs nav mūsu uzmanības lokā, un tas nav mūsu mandātā. Uh, Paldies par jūsu novērojumiem par eh, Maltu, un to mēs tālāk papētīsim. Paldies priekšsādātāji. Paldies, Maikl, ka izteicāties tik īsi, jo jūs droši vien pamanījāt, ka mums eh, ir paredzēts eh, balsojums, un es aiztaupīšu formalitātes, vienkārši pateikšos jūsu aģentūrai par jūsu darbu, un arī paldies par šiem te kontaktiem individuāli ar deputātiem, un paldies, ka runājāt arī par Bonīku un ka pieminēto par materiālu izmantošanu un eh, to, kādus indikātors jūs eh, vēlēsieties nākotnē. Bet šī situācija visu laiku attīstās, un mēs eh, vēlamies uzturēt spēcīgus kontaktus ar jums. Paldies, paldies arī jums, jums un jūsu darbiniekiem. Paldies, kolēģi, ja visi ir gatavi, mēs varam tagad ķerties pie balsojuma. Varbūt jūs varētu apsēsties savās vietās. Tātad mums ir atzinums par 2016. gada ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interesu aizstāvību un cīņu pret krāpniecību. Barbara Kudrītska ir referents, vai jūs vēlaties izteikties? Jā, vienu minūti. Jā, mums ir tikai pieci kompromisi, un es tiešām aicinu jūs balsot par kompromisiem un arī par ziņojumu kopumā un es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un viņu padomniekiem par ļoti labo sadarbību. Jā, tātad eh, balsojiet par manu ziņojumu, paldies, es varu atbalstīt abas šīs lietas. Paldies, Barbara, vai visi ir gatavi? Jā, pirmais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 10. 11. identiski grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 12. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5. kompromiss. Sākam balsot. Es atvainojos. 4. kompromiss. Sākam balsot. Paldies, Tamas. Beidzam balsot. Pieņemts. 5. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Un um, galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 39 par, 8 pret, 3 atturējušies apsveicu Kudrīskas kundzi referenti. Un eh, ar to arī balsojums šodien ir beidzies, kolēģi. So, Mr. Radev. Kolēģi, es gribētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, tāpēc lūdzu ejiet no zāles ārā klusi, ja tas ir iespējams. Paldies, lūdzu netaisiet roksnējot ārā no uh, zāles. Tātad 10., 11., 12., 13. un 14. Uh, punkts ir uh, vie, nolīgums starp uh, um, bezvīzu režīmu starp uh, Eiropas Savienību un Barbadosu un uh, Maurīcijas republiku. Sāksim ar uh, Barbadosu. Pāvelkungs, lūdzu. Mr. Chair. Dear colleagues, as there are... Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi. Es esmu referents attiecībā uz padomas lēmumu par uh, um, bezvīzu režīmu vienošanos ar sešām valstīm. Tās neminējuši, es gribētu uh, šeit iezīmēt tās izmaiņas, kuras piedāvā Eiropas komisija. Um, tātad ilgums uh, um, piedāvā tātad bezvīzu režīmu šo sešu valstu pilsoņiem um, uz Eiropas Savienību un arī Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas uh, dodas uz šīm valstīm maksimāli uz 90 dienām, uh, jebkurā uh, 180 dienu periodā. Uh, Jaunā definīcija tiek piemērota visos uh, uh, nolīgumos uh, ar uh, šīm valstīm, un otra būtiskā izmaiņa ir uh, community tiek aizstāts ar union. Jūs zināt, ka pēc Lisabonas uh, līguma stāšanās spēkā 2009. gadā Eiropas Savienība ir kļuvusi par juridisku personu Un es gribētu arī atzīmēt, ka uh, bezvīzu režams, režīms attiecas uz visiem cilvēkiem, visu pasu turētājiem, gan diplomātsko, gan parasto tās pasu turētājiem. Un uh, es uzskatu, ka šie nolīgumi par bezvīzu režīmu īslaicīgiem apmeklējumiem uh, Mm, parāda, ka ir stiprinātas un padziļinātas eh, attiecības starp Eiropas Savienību un šīm sešām valstīm. Politiskais dialogs ar AKK valstīm eh, aizvien eh, palielinās, un šis nolīgums ļaus mums turpināt īstenot mūsu pat attiecības skaidrā juridiskā ietvarā. Bezvīzu režīms radīs uh, pozitīvu signālu, atbalstu signālu šīm valstīm attiecībā uz to pieliktiem pūliņiem. Es gribētu arī uh, pievērst uh, Rumānijas, Bulgārijas, uh, Kipras un uh, Horvātijas aktīvi iesa, aktīvai iesaistēs šajā jautājumā. Un uh, manā ziņojumā arī tas ir teiks, ka tam ir jāatspogļojas kopīgajā paziņojumā, uh, lai iedrošinātu šo valstu iestādes pēc iespējas drīzāk noslēgt uh, divpusējos noliegums ar šīm uh, sešām valstīm, uh, lai tās būtu līdzīgas šiem tātad uh, Eiropas Savienības noliegumam. 26. februārs ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Mēs um, tiksimies ēnu referentu kontekstā, ja tas būs nepieciešams, un uh, jūs mums pateiksiet, kad tiks balsots komitejā un vai nu mainā, maijā vai jūnijā plenārsēdē tas tiks skatīts. Paldies, Emilian! Un, uh, kā jau uh, minēju, jūs esat referents par šiem sešiem ieteikumiem, un šī ir piekrišanas procedūra, kolēģi, un te mums būs tikai procedurāla grozījuma. Es gribēju tikai pārbaudīt, vai kāds no Andrefrentiem negrib izteikties. Uh, Valero kundze, lūdzu. Jā, jā, vēl bara sēja, at eh, vi har absolūt ingenting emot. Jā, priekšsēdētāji. Mums nav nekas pret eh, šo ziņojumu, jo ir aizvien vairāk valstis, kas var baudīt bezvīzu režīmu, un man ir tikai uh, viens punkts, ko gribēju pieminēt. Uh, vīzu režīma atvieglojumi, protams, nozīmē virknei valstu, ka viņiem ir jāpiemēro arī EAS sistēma, bet eh, tas nedrīkst būt tāds eh, slēpts veids, kā uzlikt vīzu pienākumu šīm valstīm. Un es nezinu, kā mēs eh, šo otru sistēmu ieviesām paralēli vīzu atvieglojumiem, un to mums vajadzētu varbūt pārdomāt. Jā, paldies. Uh, Tagad nākamā aina referente. E, gospodin Pāvils. Paldies, paldies, e, apsveicu Pāvelu kungu par e, viņa paveikto darbu pie šiem nolīgumiem par bezvīzu režīmu, kas attiec uz vīzu liberalizāciju ar šīm valstīm, kas tika minētas. Es gribētu pateikt, ka bezvīzu režīms īslaicīgiem apmeklējumiem ir svarīgs instruments kas nāk par labu pilsoņiem, tas veicina starpkultūru dialogu un sapratni un um, veicina um, tādu pasauli bez robežām. Uh, Un eh, es gribētu aicināt Eiropas eh, komisiju, ņemot vērā, cik Eiropas parlaments eh, ir svarīgs kā līdzlikumdevējs, tātad aicināt īstenot lielāku caurskatāmību, panākot šos nolīgumus ar valstīm par bezvīzu režīmu. Būtu jāsniedz vairāk informācija, vairāk statistikas un jānotur vairāk konsultāciju ar Eiropas parlamentu. Uh, Mm, jo īpaši pirms šī nolīguma noslēgšanas un tikai, ne tikai pēc tam. Tagad rādēv kungs no ETP lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Kolēģi, bezvīzu uh, režīmu nolīgumi uh, valstu pilsoņiem parāda, mm, ka Eiropas Savienība aktīvi iesaistās šo valstu uh, ekonomikas attīstībā. Uh, Un mums ir vienkārši jāatjaunina šie nolīgumi, ņemot vērā Eiropas likumdošanas attīstību. Protams, es eh, atbalstu Pāvela kunga ieteikumu sniegt piekrišanu šiem nolīgumiem. Un tomēr es gribētu aicināt eh, Eiropas komisiju eh, prezentēt laicīgi šos nolīgumus. Eiropas parlamentam ir jāsniedz piekrišana pirms šie noliegumi stājas spēkā un nevis gadu pēc tam. Tas e, būtu tikai koleģiāli e, abām institūcijām šādā veidā e, sadarboties, un es ceru, ka nākotnē šāda koleģiāla attieksme tieks īstenota. Vēl viena lieta, par ko gribēju runāt šie uh, lī, noliegumi atkal ir jāgroz, lai ņemtu vērā to, ka uh, Rumānija un Bulgārija būs daļa no ieceļošanas un izceļošanas sistēmas, un par to tika panākt vienošanās, un tas sāks darboties 2020. gadā, un es ceru, ka komisija jau ir sākus pie tā strādāt. Paldies, neviens cits ēnu referents negrib neko teikt, tad atkal Pāvelkungs. Paldies. Ā, es atvainojos, Veržjā kundze, lūdzu. Jūs mani vairs neredzat priekšsēdētāja kungs, es taču esmu jums tieši pretī. Uh, Jā, es pievienojos visam uh, tam, ko teica kolēģi. Es jau kopš 2009. gada sekoju šiem jautājumiem, tāpēc uh, atļaušos uh, arī to atzinīgi novērtēt. Un uh, mūsu grupa principā atbalsta uh, bezvīzu režīmu to iemeslu dēļ, kurus uh, minēja mūsu liberāļu kolēģis. Es gribētu uzsvērt to, ka Eh, šī eh, politika nav tāda vienkārši, te visu laiku kaut kas mainās, tās ir valstis, eh, attiecībā uz kurām šīs bezvīzu režīms nāks par labu galvenokārt Eiropiešiem, jo viņi tur dodas brīvdienās. Un šeit vajadzētu īstenot tādu patiesu partnerības politiku. Un uh, Es eh, gribētu minēt arī mūsu tunisiešu draugus, kuriem ir liels problēmas eh, uzsākt sarunas, eh, lai situācija uzlabotos abiem partneriem. Man ir prieks par to, ko kolēģi teica par caurskatāmību un to, ka jāievēro Eiropas līgumi šajos jautājumos. Uh, proti parlaments ir jāiesaista. Un Gabriels kundz bija referenti ilgu laiku par šiem jautājumiem, un viņi vairāk, vairāk kārt uzsvēra arī tieši šo elementu, un tāpēc, manuprāt, ir arī jāturpina uz, tā, uz, um, to, uz to uzstāt, jo visā citādi uh, Um, ja parlamentu iesaista tikai pēc tam, tad tā ir tāda kā ņirgāšanās par parlamentu. Mums ir jāiesaista laicīgi, pirms uh, nolīgumi tiek noslēgti, citādi tam nav nekādas jēgas. Thank you, Marija. Paldies, Marija Kristīna. Emilian, vai uh, tu gribēji kaut ko vēl teikt? Jā, es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par sadarbību un par viņu darbu un uh, gaidu ar prieku balsojumu. Anna, did you want to take the floor? Anna, vai tu gribēji izteikties? Īsi lūdzu. Es gribētu atbalstīt eh, Marijas Kristīnas Veržijātas teikto šo te brīdinājumu, ka mums tiešām ir jāskata tas kā ne tikai tāds parasts uh, darbs, uh, bet kā uh, svarīgs process, jo īpaši tāpēc, ka uh, Eh, dažas no šīm valstīm tagad tiek uzskatīts par naudas atmazgāšanas eh, instrumentiem. Un tagad ir liels skandāls ar Henlian Partners eh, uzņēmumu, kas aktīvi darbojas daudzās no mūsu valstīm, jo īpaši manā, bet arī Maltā. Un tas ir iesaistīts šajā pilsonības tirgošanas un Eiropas pasu tirgošanas schēmā, proti, ka tiek uh, pārdotas uh, uh, pilsonības tiesības naudas atmaskāšanas schēma ietvaros. Un tagad ir milzīga problēma, jo šī sistēma tiek instrumentalizēta uh, lai īstenotus liela apjoma eh, naudas atmaskāšanas schēmas cilvēkiem, kas sev uzskata par globāliem pilsoņiem, un tas nozīmē eh, bagātniekiem, kuri uh, visu laiku pārvieto savus uh, um, varbūt legāli, varbūt netik legāli iegūtos līdzekļus, uh, lai slēptos no uh, nodokļu iekasēšanas iestādēm, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Tātad es gribētu tiešām aicināt šeit būt piesardzīgiem. Okay, thank you. So the, thank you all for the contributions and to the rapporteur as well. So the deadline for tabling procedural amendments, because it's a consent procedure, is... Šī ir piekrišanas procedūra. 28. Eh, februārs ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Tie būs tikai tehniski grozījumi, jo tā ir piekrišanas procedūra. Un tagad, kolēģi, mums ir neliela problēma, jo esam ātrāk strādājuši nekā paredzēts. Un 10.40 bija paredzēts nākamais jautājums, kas ir eh, savietojamība. Um, runājot par elektroniskās ceļmaksas sistēmām, un uh, te ir pārskatīšanas uh, procedūra. Vai viss ir šeit, uh, vai Škripeka kungs ir klāt, kurš ir atzinuma gatavotājs? Jā, tad mēs pārtraucam sanāksmi līdz 10.40 kolēģi. Ja neiebilst, tad uh, tāpēc, ka referents vēl nav ieradies, eh, vai mēs varētu sēdi pārtraukt uz 10.40. Lūdzu, atgriezieties 10.40, ja vēlaties eh, klausīties 16. punktu par eh, ceļmaksas sistēmu savietojumību. Paldies! So suspension till 10.40.

Um, dear colleagues who are waiting for the interoperability. Dargie kolēģi, kas gaida savietojumības punktu, to gribēju tikai pateikt. Es uh, atvainojos, ka man jūs atkal vēl jāaizkavē, bet mēs šo punktu sāksim skatīt 11. Es atvainojos par šo kavēšanos deputātiem un darbiniekiem. Zipels, Zipels kundze ir apmierināta, tas ir labi. Uh, un Vaidenholcera kungs vadīs eh, šo sanāksmes daļu 11. Tātad 11. sākstīm skatīt 16. punktu par savietojamību. Paldies! Un to es pateikšu arī kolēģiem, kas ir ārpus zāles. Paldies! So, colleagues, with some minutes. Tātad, kolēģi, ar dažām uh, minūtēm nokavēšanos mēs atsāksim skatīt mūsu darbu kārtību, un nākamais darbu kārtības punkts ir elektronisko ceļa maksu sistēmu uh, savietojamība un pārobežu apmaiņas veicināšana un tā tālāk. 31. maijā 2017. gadā komisija publicēja priekšlikumu uh, šai direktīvai. Uh, Te ir runa par pārskatīšanu, un Tran komiteja ir vadošā komiteja, un 22. jūnijā Liba koordinatori nolēma sniegt atzinumu par to, un Škripeka kungs ir mūsu koordinators. Uh, Ja ir kādi jautājumi, tad eh, MUV ģenerāldirektorāts arī ir pārstāvēts no Eiropas komisijas un var atbildēt uz jautājumiem, ja jums tādi būs. Un tagad uzreiz došu vārdu Škripek kungam, lai viņš varētu prezentēt savu atzinu projektu. Lūdzu, jums vārds, Škripek kungs. Šķietās, ďakujem pekne, paņi predsedājūcā. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, gribētu pateikties komisijai par šo priekšlikumu, kuru tā iesniedza um, pārskatīšanas procedūras ietveros. Um, te mēs runājām par elektronisko ceļmaksu sistēmu savietojamību. Tas ir skaidrs, ka pārvietošanās brīvība ir radījusi jauns biznesa iespējas transporta jomā Eiropas Savienībā, un viens no pārskatīšanas nolūkiem uh, šai direktīvai ir atvērt tirgu elektroniskā um, sistēma operatoriem, lai tie varētu darboties visā Eiropas Savienībā, iekasējot ceļa maksas, lai um, piedāvātu vienu vienotu aprīkojumu, ko cilvēks varētu ievietot savā automašīnā un izmantot uh, to visā Eiropā. Tas visu šo sistēmu atvieglotu un tādus atvieglojumus mēs vēlamies piedāvāt mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Nolūks tātad izveidot viens elektronisks ierēcis vienotu sistēmu, kas ļautu uh, šoferiem bez apstāšanās braukt pa visu Eiropu un maksāt ceļu maksas elektroniski. Tas uh, būtu ļoti vienkārši. Cilvēks varētu šos rēķinus apmaksāt ar vienkāršu um, bankas pārvedumu. Uh, tas vēl nav praksē īstenots, bet tas noteikti atvieglotu daudz cilvēku dzīvi. Un mums ir jānodrošina, lai to tiešām īstenotu, lai veicinātu vienotā tirgus attīstību. Savā atzinumā es uh, galvenokārt eh, pievie, pievēršos eh, elektronisko ceļa maksu nemaksāšanas jautājumam, jo nav iespējams to eh, panākt tiesiski dalību valstīs, sadarbība starp dalību valstīm nedarbojas pietiekami labi. Direktīvas pārskatīšanas projektā tiek piedāvāts, ka ja kāds nemaksā šos rēķinus dalību valstīs, tad um, būtu iespējama datu um, apmaiņa, lai precizētu, kas uh, ir šis cilvēks, kurš nemaksā, lai tad, lai viņa identitā, identitāti konstatētu. Un uh, ir svarīgi nošķirt starp uh, valstīm, kurās šī um, nemaksāšana būtu krimināla noziegums, un šajā gadījumā uh, tas veicinātu kriminālu procesu, uh, Uh, šī apmaiņa, un ir savukārt valsts, kur tas ir vienkārši administratīvs jautājums, uh, piemēram, arī kā autostāvvietas uh, soda nemaksāšana, un tad būtu cilvēkam jāmaksā um, sots. Tātad mums ir jānošķir šīs divas uh, sistēmas. Valstis tātad cieš zaudējumus, jo nav iespējams uh, tiesas ceļā uh, um, iekasēt šīs uh, maksas, piemēram, Slovākijai iet uh, secen daudz ienākumu. Un, ja mēs šādu sistēmu izveidot, tad uh, tas tiktu novērsts. Bet es joprojām uzskatu, ka būtu tekstā jāgroza zināmas lietas. Uh, Un savā priekšlikumā attiecībā uz komisijas tekstu es piedāvāju, lai pasākumi tiktu veikti saskaņā ar GDPR personas uh, dati, uh, ar tiem notiks apmaiņa, un uh, ir jākonkretizē, ka šos datus var lietot tikai zinām laiku un konkrētam mērķim, lai nodrošinātu um, ceļu maksas iekasēšanu, šo rēķinu apmaksu. Un tas uh, arī attiecas uz uh, braucējiem, kas uh, brauc tātad tādā bīstamā veidā, piemēram, nelietojot drošības jostas vai apriebinošu vielu ietekmē, un to mums vajadzētu tam pievienot vēl šo rēķinu nemaksāšanu. Subsidaritāte un proporcionalitāte ir jāievēro, jo uh, um, šo rēķinu apmaksu mēs varētu nodrošināt tikai ar pienācīgu datu apmaiņu starp dalību valstīm. Mēs uzskatām, ka atbildība būtu jāsaglabā pēc iespējas zemākā līmenī, mm, un nevajadzētu paredzēt papildus administratīvo slogu, un tādējādi sistēma būtu efektīvāka, jāievēro tātad subsidiaritāte un proporcionalitāte. Uh, Ja mēs vēlētos, lai uh, šai sistēmai iekļautu uh, autostāvvietu, sodus, tad uh, tas to padarītu vēl efektīvāku. Un, ja dalībvalstī ceļmaksas nesamaksāšana tiek uzskatīta par kriminālu noziegumu, tad tas būtu jāskata attiecīgajā dalībvalstī. Gribētu pateikties visiem kolēģiem, jo īpaši Jozefam Načam, kurš iesniedz ļoti noderīgus komentārus un esmu pārliecināts, ka kolēģu iesniegtie grozījumi bagātinās priekšlikumu, un ja mēs to tiešām īstenosim un sistēmu padarīsim efektīvāku, tad tas nāks par labu gan dalībvalstīm, gan uh, Eiropas ekonomikai. Mums nevajadzētu aizmirst, ka vienotais tirgus uh, jau arī iekļauj šādu iespēju, un tāpēc ir jāparedz sistēma, kā sodīt tos, kas neievēro noteikumus. Es redzu, ka mums ir divi ēnu referenti zālē, vai vēl kāds kolēģis grib uzdot jautājumu. Šobrīd eh, neizskatās, ka tas tā ir. Šaugorkungs, lūdzu jums vārds. Thank you, I would. Paldies. Es vēlētos apsveikt komisijas iniciatīvu tikt galā ar pašreizējo tiesību aktu trūkumiem, nodrošināt, lai šie tiesību akti kļūtu efektīvāki. Diemžēl ar pašreizējiem tiesību aktiem nevar izpildīt to mērķus. Attiecībā uz atkārtot iesniegto direktīvu par personu datu aizsardzību es apsveicu referenta um, atsauci uz um, līgumu par Eiropas Savienības starpību 16. pāntu. Dalībvalstīm ir jāpilda pienākumi attiecībā uz um, datu izmantošanas un pagaidu uzglabāšanas nosacījumiem, šeit ievērojot um, vajadzības un proporcionalitātes noteikumus attiecībā uz personu datiem. Es uzskatu, ka vajadzētu arī nodrošināt nacionālos kontaktpunktus, lai varētu apmainīties ar informāciju pār ceļu maksu un nesamaksātajām maksām. Šeit ir iekļauts nosacījums 2b pāntā, un uh, ceļu maksu līdz ar to var iekasēt arī privāti uzņēmumi. Tieši tāpēc um, maksas iekasētājiem vajadzētu iegūt vajadzīgo informāciju, lai varētu uh, iekasēt nesamaksātos mm, izdevumus. Mums ir vajadzīgas arī tālākas diskusijas ar referentu. Viņš vēlas ierobežot komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, un noteikti tas būs iespējams tikai piecus gadus. Mēs uzskatām, ka obligātas informācijas apmaiņas mehānisms starp dalību valstīm ir atkarīgs no 2015 gada direktīvas ievērošanas, un šeit ir runa par mm, ceļu satiksmes drošības pārkāpumiem. Šeit ir paredzēta iespēja, ka komisija pieņem deleģētus aktus piecu gadu periodā. Taču šajā direktīvā ir pieminēts, ka pilnvaru deleģēšana tiek pagarināta uz periodu, kas mm, ir mm, ekvivalents iepriekšējam, ja padomu vai parlaments neiebilst. Liels paldies tagad Marija Gripīnī. Lielas paldies! Šis ir ļoti nozīmīgs ziņojums. Es esmu priecīga, ka komisija ir izvēlējusies likt uzsveru uz šo tematu. Piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem. Mums ir jāņem vērā subsidiartātes un proporcionātātes principi ikvienā ziņojumā. Tomēr mums vajadzētu arī domāt par samērīgumu. Vajadzētu nodrošināt, lai visi lietotāji maksā eh, šos maksājumus, un šeit man ir jautājums. Es vēlētos eh, paust eh, grupas nostāju. Ja sodi un sankcijas ir atšķirīgi dalībvalstīs, būs ārkārtīgi grūti operatoriem uh, tos apzināt kādā veidā neliels operators varēs uzzināt, kas notiek pārējās dalībvalstīs. Iespējams, ka viņus pārsteigs atšķirīgie sodi, kas tiek piemēroti citās dalībvalstīs. Iespējams, kādā dalībvalstī tas ir tikai naudas sods, kamēr citur ir paredzēts pat uh, cietumsods. Mums vajadzētu nodrošināt, lai operatori pārzīmē šos noteikumus. Tāpat arī mums ir jāpārliecinās, vai šie grozījumi pildīja savu mērķi, proti nodrošinās lielāku skaidrību un ļaus vienmērīgāk piemērot visas procedūras, kā arī, protams, ir mm, jāpārliecinās, vai izmaksas nepieaugs. Esmu sazinājusies ar operatoriem, un mums, mēs esam nākuši klajā ar vairākiem pasākumiem, kas ļauj izvairīties no tā, kā cilvēki e, izvairs no ceļa maksas nomaksas. Pēc eh, konsultācijām ar kolēģiem savā grupā es iesniegšu visus vajadzīgos grozījumus līdz 26. datumam, un es ceru, ka mēs eh, panāksim labu kompromisu, lai uzlabotu komisijas priekšlikumu. Paldies, neredzu, ka citi kolēģi vēlētos uzdot jautājumus, tāpēc es vēlētos tagad dot vārdu komisijai, lai tā varētu atbildēt uz Grapīnī kundzes jautājumiem, un tad iespējams, ka referents arī vēlēsies ko teikt. Sušika kungam vārds. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies, kā devāt man vārdu. Vispirms pavisam īsi par ziņojumu, kuru sagatavojas referents. Mēs uzskatām, ka personas datu aizsardzība šī priekšlikuma ietvaros ir ārkārtīgi nozīmīga, un tieši tāpēc mēs apsveicam parlamenta grozījumus, kas paredz šī aspekta labāku regulējumu. Es gribētu tomēr izteikt divus komentārus, kurus nepiekrītu ziņojumam. Tātad te ir runa par a, dubulto a, tiesisko pamatu. Parasti tas ir tikai izņēmums. Un šeit es uzskatu, ka uh, priekšlikuma mērķis pilnīgi skaidri ir tikai un vienīgi transports. Mēs līdz ar to nesaskatām nekādu argumentāciju, kas varētu atbalstīt šo dubulto tiesisko pamatu. Otrakārt, mēs uzskatām, ka datu aizsardzības apstrāde ir jāietver, bet šeit ir runa tikai par likumdošanu, nevis par elektroniskās eh, ceļmaksas eh, sadarbspēju. Tagad atgriezīšos pie Grapīnī kundzes jautājuma Uzskatu, ka te nav runa tikai par eh, ceļu izmantošanas maksu. Mm, Operatori citās valstīs nepārzina sodus, kas tiek piemēroti citur. Piemēram, ja jūs mm, izdarat kādu citu nodarījumu citā valstī, jūs arī nezināsiet, kāds sots tiek piemērots. Mūsu priekšlikuma mērķis ir paredzēt iespēju, kā identificēt pārkāpēju. Es nedomāju, ka ņemot vērā subsidiaritāti, mums vispār ir tiesības ieteikt sodu harmonizāciju. Mums ir tāds vispārējais noteikums, ka sodiem ir jābūt samērīgiem. Tiem ir jāpild savs mērķis, proti novēršana, un Tātad um, šādi nosacījumi ir spēkā visās valstīs. Es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad mēģināt pilnībā harmonizēt sodus visā Eiropas Savienībā. Paldies. Paldies, Skripa kungs. Es nezinu, vai jums ir vēl kas piebilstams. Nē. Labi. Tad es vēlējos jūs informēt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 28. februāris 2012. dienā. Lūdzu, arī atcerieties, ka šeit ir runa par pārskatītu priekšlikumu saskaņā ar 104. Mm, punktu mūsu reglamentā. Šeit ir noteikts, ka ir obligāti uh, iesniegt uh, pamatojumu, ja uh, šie grozījumi ir iesniegti par saturdaļu priekšlikumā. Tāpat arī ir jāņem vērā tekstīkšajā loģika un grozījumiem ir jābūt uh, cieši saistītiem ar um, šī priekšlikuma saturu. Pamatojums nedrīkst pārsniegt 500 zīmes, lai varētu nodrošināt tulkojumu. Līdz ar to šis punkts ir izskatīts. Es nezinu, varbūt Jozefam Baidenholceram ir kas sakāms. Varbūt viņš var ieņemt priekšsēdētā vietu. Paldies! Good morning. Uh... Labrīt. Tad uh, turpināsim strādāt pie mūsu darba kārtības. Un mums ir uh, jāizskata Schengens informācijas uh, sistēmas situācija. Došu vārdu Koelju kungam. Dankašen. Paldies, priekšādātāji. Kā jūs zināt, 6. novembrī šeit komitejā mēs apstiprinājām Eiropas parlamenta nostāju pār Schengens informācijas sistēmas reformu. Es runāšu tikai par diviem no šiem trīs eh, dokumentiem - robežas un policijas sadarbība. Mēs eh, uzreiz norganizējām pirmo trilogu kopā ar Igaunijas prezidentūru. Tas notika 16. novembrī. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Igaunijas prezidentūrai par izcilo darbu un sadarbību pie šiem dokumentiem. Tāpat arī mēs esam um, norganizējuši vairākas stundas ilgas trilogu sanāksmes, gan politiskajā, gan tehniskajā līmenī. Tāpat šādas sanāksmes ir notiekušas arī janvārī jau Bulgārijas prezidentūras ietveros. Līdz šim paveiktais darbs ir labs. Esam aptvēruši visus nosacījumus, kas ir svarīgi abiem priekšlikumiem, un tiek sagaidīts, ka pirmā sarunu kārta tiks pabeigta attiecībā uz robežu kontroli jau nākam nedēļ, un kopā būs aptverti 60 panti. Mēs, protams, saprotam, ka vēl ir daudz darāmā. Mums ir jāvienojas par tekstu Bulgārijas prezidentūras laikā. Es ceru, ka padome un komisija um, atbalsta tādus pašus mērķus kā parlaments. Veicot reformas, visiem institucionāliem spēlētājiem vajadzētu mm, spēt vienoties par status quo, un tas nozīmē, ka ir jāņem vērā arī parlamenta viedoklis. Es vēlētos skaidri norādīt, ka es un nevēlos šeit atteikties no parlamenta viedokļa, tikai tāpēc, lai ātri panāktu vienošanos. Mēs ceram, ka komisija labi vadīs šo procesu un ka Bulgārijas prezidentūra būs tikpat atvērta kompromisiem kā parlaments. Paldies! Lielas paldies, tagad Lenārta kungs. Jā, paldies, priekšādātāji. Tas būs tikai papildinājums Kārlos teiktajam. Mēs arī strādājam pie um, signālu darbība Schengens informācijas sistēmā, tad te ir runa par um, trešo valstu piedarīgiem, kas nelegāli uzturas valstīs. Mēs uh, rīkojamies tieši tāpat kā Kārlos. Un uh, tagad īsts kopsavilkums. Šis priekšlikums uzlabo un paplašina Schengens informācijas sistēmas uh, izmantošanu, lai um, dalībvalstīm būtu obligāts pienākums uh, ievietot signālu Schengens informācijas sistēmā attiecībā uz cilvēkiem, par kuriem ir pieņemts atpakaļnosūtīšanas lēmums. Mums ir parlamentā pozīcija, mēs atbalstam šo priekšlikumu, Mēs uzskatām, ka šie signāli ir jāievieš sistēmā, un tie ir jāizmanto, lai eh, pārbaudītu, vai šie cilvēki patiešām ir nosūtīti atpakaļ, ja viņiem nav piešķirtas nekāds aizsardzības līmenis. Mēs arī uzskatām, ka signālu ievietošana sistēmā nemaina patvērumu meklētā vai bēgļu tiesības. Tātad eh, te ir runa par uh, Mm, atpakaļ nenosūtīšanas principu, mm, kas darbojas attiecībā uz bērniem vai uz eh, citām aizsargātām personām. Mums ir jau bijuši trīs politiskie trilogi, esam panākuši zināmu progresu, nevienmēr tas ir noticis tik strauji, kā mēs būtu vēlējušies. Daži jautājumi vēl ir vien nav atrisināti. Tas jo īpaši attiecas uz eh, garantijām, kas ir eh, jānodrošina šādu lēmumu subjektiem. Uh, Mums ir jāredz eh, šajā signālā, vai eh, lēmums, ko ir izdevusi dalībvalsts, ir izsniegts, vai arī tas ir apturēts, vai ir iesniegta pārsūdzība no pieteicēja puses, un šeit mums ir atšķirīgi viedokļi. Trialogā mēs mēģinam risināt šos jautājumus. Parlamenta nostājā tiek uzsvērta vajadzība uh, nodrošināt, lai identifikācija būtu pēc iespējas precīzāka. Mums ir jāizmanto gan pirkstu nospiedumi, gan arī sejas attēli pilnīgi visos lēmumos. Trilogā bija uzsvērts, ka dažkārt tas eh, nebūtu iespējams, jo dati vienkārši nav pieejami, piemēram, kad eh, lēmumi tiek pieņemti eh, pieteicējiem nesot klāt. Un šeit mums ir jāņem vērā arī padomas bažas, bet mums tomēr ir vajadzīga pietiekama precīza identifikācija. Vēl dažas problēmas. Mēs eh, apspriežamies tehniskā līmenī, bet šeit mums eh, viedokļi ir diezgan atšķirīgi. Mēs eh, mēģinam domāt arī par statistikas izmantošanu. Šeit ir, piemēram, runa par pirkstu nospiedumiem, nevis par visas plaukstas nospiedumiem. Tāpat ir runa arī par um, signālu dzēšanu un padomiši ir paplašinājusi komisijas priekšlikumu attiecībā uz to, kad uh, šie eh, dati ir jādzēš. Un, protams, mums ir jādomā arī par atpakaļ nosūtīšanas lēmumu izpildi. Ir vēl vairākas citas tehniskas detaļas, bet mēs ceram, ka mēs panāksim progresu pavisam ātri. Tātad mēs virzāmies uh, pareizajā virzienā. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem par viņu ieguldījumu. Liels paldies arī par ļoti labo sadarbību. Un vēlreiz liels paldies arī sekretariātam Katrīnai pārējiem konsultantiem. Darba ir ļoti daudz, bet esmu pārliecināts, ka mēs panāksim labu rezultātu. Paldies! No invite. Paldies! Tagad es došu vārdu ēnu referentiem. Thank you very much, Mr. Chair. The SIS is a crucial day. Lao kungs, paldies priekšādātāji. Tātad mums ir jādomā par to, kā mēs varētu kompensēt eh, iekšējo robežu neesamību. Mums ir eh, jāparedz arī labāk iespēja reaģēt uz esošajiem un turpmākajiem apdraudējumiem. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir uzlabot uh, šīs sistēmas tehnisko struktūru, tā lai mēs varētu stiprināt tās uzticamību un nodrošināt to, lai šī sistēma visu laiku būtu pieejama. Esam gatavi arī visiem risinājumiem. Un, protams, ir jādomā arī par to, ka nacionālā iesaist paliek brīvprātīga. Uh, EKR grupa um, terorisma draudus uztver ļoti nopietni. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka terorisma signāliem ir jābūt obligātiem, un šeit nav jāpiemēro proporcionalitātes pārbaude. Diemžēl parlaments ir izvēlējies liberālāku pieeju attiecībā uz mūsu pilsoņu drošību. Tieši tāpēc arī signāla izsniegšana par atteikumu um, iebraukt valstī un uzturēties valstī ir uh, atkarīgi no dalībās lēmuma. Šeit nevajadzētu pieturēties ļoti striktajiem laika termiņiem, kas ir atkarīgi no mm, kriminālajām apsūdzībām. Mums uh, vajadzētu atturēties un mēģināt panākt, uh, lai mm, nelegālie migranti atkal un atkal neparādās pie mūsu robežām. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi vispārīgāki noteikumi. Mums ir jāievēro Eiropas Savienības noteikuma, jo īpaši tādi, ja cilvēki ierodas pie mūsu robežām un apgalvo, ka viņiem nav identifikācijas dokumentu. Ir jāizmanto biometriskie dati, lai varētu identificēt iebraukušos cilvēkus. Tehnoloģijas attiecībā uz biometrisko datu verifikāciju attīstās arvien ātrāk, tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu pieņemt šādus jaunus instrumentus. Pieņemot lēmumus par datu kategorijām, katras kategorijas nepieciešamība ir jāizsver ļoti nopietni. Pārāk daudz informācijas rāda administratīvu slogu un rada problēmas sistēmā. Piekļuve sistēmai ir, tai ir jābūt pietiekami plašai, lai tā varētu pildīt dažādus leģitīmus mēķus. Piemēram, patvērumu iestādēm ir jāveic visas vajadzīgās pārbaudas attiecībā uz atgriešanas priekšlikumu. Lēmums par to, ka daži signāli nebūs pieejami uz kādu brīdi, ir jāpieņem eh, ļoti apdomāti. Eh, šiem datiem ir jābūt pieejamiem vismaz gala lietotājiem. Priekšlikums eh, neievietot signālus par pārsūdzētiem lēmumiem absolūti sagrāja priekšlikuma mērķi. To varētu atrisināt, eh, nosakot eh, dažādas kategorijas eh, šiem signāliem un nosakot, vai šis lēmums ir izpildāms vai nē. EKR atbalsta biometrisko datu izmantošanai varētu pietiekami labi identificēt personas. Tieši tāpēc mēs uzskatām ir jāizmanto gan pirkstu nospiedumi, gan plaukstas nospiedumi attiecībā uz atgriešanas priekšlikumu. Tiesības nodot valsts, datus trešajām valstīm atgriešanas nolūkos ir Uh, priekšnosacījums tam, lai šī atgriešanās politika būtu efektīva. Datu nodošanas nosacījumi nedrīkst būt pārmērīgi strikti, jo šī priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai atpakaļ nosūtīšana būtu efektīvāka. Pēdējais par politiskajiem punktiem, kas tiek apspriest trialogā. EKR var atbalstīt lielāko daļu no esošiem kompromisiem. Paldies! Birgita Sipele. Viņa ir ēnu referente no sociāldemokrātiem. Es atvainojos, ja mana kolēģe Mirjama Dalī nevarēja būt klāt. Nolasīšu viņas piezīmes. Vispirms liels paldies abiem referentiem, liels paldies arī komandai par ļoti labo darbu un sadarbību pēdējo mēnešu laikā. Mūsu grupā atbalsta sarunas Mūsu mērķis ir nodrošināt eh, ļoti labu kompromisu, tad, tad eh, panākt gan drošību, gan arī pilsoņu tiesības. Parlaments mēģina pieturēties pie saviem ieročiem, ja runa par konkrētiem punktiem, un es šeit likšu uzsvaru uz diviem aspektiem. Atgriešana. Mūsu grupai nav akceptējami iekļaut eh, signālus sistēmā attiecībā uz migrantiem, kas uh, mm, pašlaik ir pārsūdzības procedūrā attiecībā uz šo lēmumu. Šie pieteicēji nav izmantojuši visas garantijas, kas pastāv procedūrā, un mm, tāpēc viņiem ir jāļauj to darīt, bet padomi nepiekrīt. Mm, šeit tiek runāts par signāla maskēšanu, viesādēšanu, bet padomē arī šis kompromiss nešķiet pieņemams. Uh, Šī iemesla dēļ es gribētu aicināt Lenātu kungu atcerēties, cik svarīgs ir šis parlamenta lēmums attiecībā uz datu subjektiem. Mums vajadzētu to respektēt turpmākajā procesā. Attiecībā uz pārējiem failiem sarunas ir bijušas labas, bet mēs saskaramies ar eh, fundamentālu krīzi attiecībā uz to, kāda, kādi dati būtu jāievieto sistēmā. Komisijas priekšlikumā ir paredzēts, ka um, visi, kas ir veikuši noziegumus vienu gadu un ilgāk, ir uh, jāievedo šajā sistēmā, bet uh, citi uzskata, ka tas ir jāietver komisijas uh, sadarbspējas priekšlikumā, un te ir runa par trīs gadiem. Mūsu grupa uzskata, ka tiem ir jābūt trīs gadiem, taču komiteja pieņēma skaidru lēmumu atbalstīt komisijas priekšlikumu, un tas, protams, ir respektējami. Tomēr Es vēlētos norādīt Koelju kungam un padomē, ka pašreizējais padomas priekšlikums, kur dalībvalstis tiek aicinātas izvēlēties eh, kārtu blānšu attiecībā uz eh, tiem, kas būtu jāievieto sistēmā, nav akceptējams nekādā veidā. Tas tikai nozīmēs, ka būs ārkārtīgi daudz datu par sīkiem pārkāpumiem, piemēram, par ātrumu pārsniegšanu, un tam nevajadzētu atrasties datu bāzē, kuras vienīgais mieķis ir vērsties pret smagiem noziegumiem un terorismu. Šādu lēmumu mēs komitejā nepieņēmām, un tieši tāpēc jums vajadzētu to ņemt vērā tālākajās trilogu sanāksmēs. Paldies! Vai citi deputāti vēlas izteikties? Nē? Tad došu vārdu atkal referentiem, vai jūs vēlaties uh, atbildēt? Koeļu kungs. Uh, Tikai par šo pēdējo daļu. Mēs tomēr paliksim pie Eiropas parlamenta nostājas. Bet ļoti drīz mums būs jāpārādās jānovērtē mm, tas, ko mēs te vēlamies pasargāt. Runājot par signālu ieviešanu, trauksmes signālu ieviešanu, realitāte šobrīd ļoti atšķirīga katrā dalību valstī. Un mēs uzskatām, ka nepieciešams harmonizēt situāciju. Citādi dalību valstis šos signālus uh, skatīs ļoti atšķirīgi. Uh, Protams, status quo šobrīd tā ir nacionālā kompetence. Tā tad jebkādi soļi, ko varam veikt, lai harmonizētu situāciju, jau būs progress. Nu, politiski skatoties, protams, būs jāvērtē, vai eh, šis progress būs pietiekami labs. Un es saprotu, nepieciešams kompromiss ar padomi. Un es ceru, ka Bulgārijas prezidentūra mudinās padomi piekāpties dažās eh, pozīcijās, lai panāktu šo kompromisu ar mums. Bet iespējams pēdējais risinājums eh, nebūs tik spēcīgs, kā parlaments to būtu gribējis sākumā. Un mm, nebūs arī tik viegls, kā padomē to skata šobrīd. Nu, tad redzēsim, ko mums nesīs sarunas un kāds būs galīgais kompromiss. Paldies, Karlos! Šis punkts ir noslēgts. Un tagad aicinu piedalīties mm, kopīgas komitejas, tas ir divu komiteju sanāksmē, 3E2. 3E2 ir telpa, kur notiks um, šī divu komiteju sanāksme, tad kopīgi ar sieviešu tiesību komiteju.